Sāksim balsošanu. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Wir beginnen mit der Entschließung zur Lage. Tātad eh, Krīmas tatāri, cilvēku tiesību situācija Krimā ir mutisks grozījums, ko sagatavojas Plenkoviča kungs, lūdzu. Kolēģi Plenkovič. Plenkoviča kungs. Paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā mutisko grozījumu par septīto punktu. Tas ir tikai tehniskas dabas papildinājums un sarunu laikā mēs par to.